Otvieram posiedzenie. Witam. Atsākam darbu. Visi laipni aicināti šajā telpā. Gribu mūsu vidū sveikt arī padomus pārstāvi un komisijas pārstāvis, kas ieradušies. Tāpat vēlos vēlēt labrīt visiem deputātiem, kas ir zālē, un, protams, arī visiem deputātiem, kas skatās sanāksmi no saviem birojiem. Tātad labrīt visiem! Un labrīt arī visiem, kas seko šīs parlamenta darbam internetā. Arī tas ir viens veids, kā piedalīties debatēs, bet domāju, ka vislabākais veids, kā da piedalīties debatēs, vispraktiskākais veids, kā to darīt, ir būt šeit. Priekšādātāja konference runājusi par nominācijām delegācijās un gribētu atgādināt deputātiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai šiem priekšlikumiem ir šodien.